passiert. Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Ja jūs piekritīsiet, mēs varētu ķerties klāt mūsu šīs dienas darbām. Thank you very much. As, uh... Lielas paldies! Tā kā šī ir pirmā šī gada sanāksma, es gribētu visiem jums novēlēt eh, laimīgu jauno gadu un lai 2020. gads jums nes daudz prieku un veiksmes. Protams, ka tas ir ļoti interesants un izaicinājumiem pilns gads, un es ceru, ka komitejas darbs um, izvērtīsies veiksmīgi. Kā parasti šīs dienas sanāksme tiek pārādīta internetā, tulkojums ir pieejams 22 valodās. Koordinātori koordinātāru lēmumu, kas tika pieņemti 4. decembrī, tiks, tika nosūtīti visiem itrē komitejas deputātiem 4. janvārī. Mums ir jāapstiprina arī 2019. gada 4. un 5. decembra sanāksmes protokols. Ja visi piekrīt, tad uzskatīsim, ka protokols ir apstiprināts. Tagad elektroniskais balsojums. Komisijas deleģētā regula, kas groza regulu numur 347, sērsvīta 2013 par savienības sarakstu ar kopējas intereses projektiem. Šodien mēs balsosim par iebildumu. Te ir jautājums, vai mēs pieņemam rezolūciju, kas pauž iebildumus par deleģēto aktu saskaņā ar 111. pantu. Es vēlētos jūs informēt, ka šeit ir runa par kopējo projektu sarakstu, un šo iebildumu ir iesnieguši astoņi deputāti no vismaz divām politiskajām grupām. Vispirms mums būs pārbaudas balsojums un pēc tam īstais balsojums, bet es vēlētos jums atgādināt, ja jūs balsojat par, tad tas nozīmē, ka jūs balsojat par rezolūciju, kas iebilst par šo sarakstu, nevis eh, pret pašu sarakstu. Tātad, ja jūs atbalstat šo sarakstu, tad noraidiet šo rezolūciju, bet ja jūs vēlties eh, iebilst pret sarakstu, tad balsojiet par rezolūciju. Tagad pārbaudas balsojums. The vote is open. Sākam balsot. Šis ir mans pirmais balsojums. Ok, everybody voted. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. It's good. Viss kārtībā. Then, uh, if everybody... Ja viss ir gatavi, tad es gribētu aicināt balsot pār vai pret eh, rezolūciju, kas pauž iebildumus par deleģēto aktu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Paldies. Beidzam balsot. Un lūk rezultāti lai uz ekrāna varētu parādīt rezultātus. 73 nobalsojuši, 17 pār, 2 um, atturas un 54 pret. Tātad rezolūcija ar iebildumiem netiek pieņemta un saraksts paliek spēkā. Tagad pirmās debates. Kolēģi, kas ieradās tikai uz balsojumu, viņiem atvēl divas minūtes lai dotos uz citām komitejām vai uz citām svarīgām sanāksmēm. Un pēc divām minūtēm mēs sākam debatas. Everybody's here, so you can run through Ok, kolēģis, uh, let's start. Labi, kolēģi, sāksim darbu. Mums ir um, divas svarīgas debates, kas ir jāpabeidz līdz uh, pusdienlaikam. Nākamais punkts, uh, sestais darba kārtības punkts, ir viedokļu apmaiņa bez dokumentā par visaptverošu Eiropas pieju enerģijas uzglabāšanai. Komisija ir nolēmusi gatavot pašinstības ziņojumu ar nosaukumu Visaptvaroša Eiropas pieeja enerģijas uzglabāšanai. Kā jūs zināt, enerģijas uzglabāšana ir ļoti nozīmīga, lai mēs varētu nodrošināt veiksmīgu enerģijas pāreju. Un tā kā mēs izmantojam arvien vairāk atjaunīgus enerģijas avotus, tad mums ir jādomā arī par enerģijas uzglabāšanu. Uh, Referente prezentēs prioritātes savam ziņojumam, vēlāk ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar ānu referentiem un pārējiem deputātiem. Esam atvēlējuši 55 minūtes šīm diskusijām. Nu, teiksim, 50 minūtes, un uzreiz dosim vārdu mūsu referentei Klaudijai Gamonai. Es gribētu aicināt visus kolēģus, kas atrodas zālē, uzmanīgi klausīties. Paldies, priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Cita starpā mums ir jāstrādā pie kopēja mērķa, tātad jāpāriet pie uh, tādas Eiropas Savienības, kas būtu neitrāla oglekļa ziņā. Mums ir skaidrs, ka enerģijas patēriņš pieaugs, un uh, pēc uh, dažiem pētījumiem tiek teikts, ka elektrības patēriņš pieaugs divas reizes. Un, protams, mēs ļoti labi saprotam, uh, ka enerģijas pāreja nāk kopā ar dažādiem izaicinājumiem. Proti, mums ir jābūt elastīgākiem, mums ir jātiek galā ar dažādiem izaicinājumiem, kas saistās ar lielāku atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu. Un pilnīgi visiem ir jābūt iesaistītiem šajā darbā. Uh, droša enerģijas piegāde ir ļoti svarīgs elements, un te es tagad nonāku pie galvenajiem punktiem, pie galvenajām prioritātēm - tātad klimata neutralitāte, enerģijas pāriešana uz atjaunīgiem enerģijas avotiem un energodrošība. Un, protams, šīs, šīs dienas tēmats - enerģijas uzglabāšana. Mums ir ļoti svarīgi sasniegt dekarbonizācijas mērķus, tas ir gandrīz tikpat svarīgi kā dekarbonizēt elektrības apgādi un gandrīz tikpat svarīgi kā viedais tīkls. Ja mēs salīdzinām šeit dažādas potenciālās tehnoloģijas, tad mums ir jādomā ne tikai par to efektivitāti, bet arī par to, kādu oglekļa pēdu tās atstāja. Arī šajā ziņojumā mēs runājam par to, ka mums ir vajadzīga visaptroša analīze. Un, protams, vislabāk ir izvēlēties neitrālu pieeju, ja runa par tehnoloģijām. Esmu pārliecināta, ka mums ir jāiz, jāizpēta katra no šīm tehnoloģijām, jāpadomā, kādu lomu tās varētu spēlēt nākotnē. Tāpat arī mums ir jāpaskatās, kādas tehnoloģijas mums ir pieejamas, kā mēs varētu pilnībā izmantot to potenciālu. Tā kā esmu a, austriete, es a, vēlētos runāt par uzglabāšanu a, tīklos. Tātad ir runa par 97% no pašreizējas Eiropas Savienības uzglabāšanas kapacitātes. Bet, protams, ir arī dažādi dati par atlik atlikušo potenciālu Eiropas Savienībā. Protams, ka šo potenciālu vajadzētu izmantot, un mums vajadzētu noteikt prioritātes. Piemēram, Mēs e, varam paskatīties, kā šie uzglabāšanās e, projekti, jo īpaši šīs uzglabāšanas stacijas varētu nākt par labu sabiedrībai. Un tāpat arī mums ir jāatrod e, līdzsvars, lai palīdzētu vidēji, un daži pētnieki saka, ka mums vajadzētu nodrošināt prioritātes, mums vajadzētu atjaunot šīs esošās stacijas, mums vajadzētu domāt par jaunām tehnoloģijām, mums nevajadzētu atbalstīt mazas neefektīvas stacijas. Nākamais solis ir Mm, ūdeņradis, tātad zaļš um, ūdeņradis no uh, atjaunīgiem enerģijas avotiem. Tātad te runa par sezonālu uh, uzglabāšanu, nav mm, netiek patērēta enerģija transportēšanā, bet mums ir vajadzīga harmonizēta pieeja Eiropā, mums ir vajadzīgi minimāli standarti un blendings. Salīdzinām ar pārējām tehnoloģijām, tad uh, efektivitāte vēl netiek nodrošināta, iespējams, ka te būs vajadzīgs lielāks laika ieguldījums. Uh, Arī akumulātori noteikti spēlēs ļoti nozīmīgu lomu, lai nodrošinātu tīklu stabilitāti. Mm, mēs saprotam, ka ražošana notiek galvenokārt ārpus Eiropas Savienības un atkarībā no enerģijas avota, tad, protams, ka te var būt ļoti liels, liela CO2 pēda. Mums, kā parlamentam, vajadzētu domāt par atkarību no mm, izēvielu importa, un šeit ir vajadzīgi dažādi pasākumi piemēram, cirkulārais dizains. Tāpat arī mums ir jāicina pārstrādāt baterijas. Mums ir jāturpina arī strateģiskais eh, plāns attiecībā uz akumulatoriem un baterijām, un mums eh, vajadzētu pie tā strādāt vairāk. Tāpat arī atbalstu šo mm, paziņojumu par zaļo kursu, kur arī komisija runāja par akumulatoriem un par to CO2 pēdu un dzīves cikla analīzi. Uh, Mums ir jāsaprot, ka e, šādi akumulatori varētu spēlēt lomu arī mājās. Mēs varētu nodrošināt, teiksim, e, viedo uzlādēšanu un e, citas jaunās tehnoloģijas. Mums ir jāpadomā arī par um, apkuri, kas tiek izmantota, jo īpaši blīvi apdzīvotās jomās centralizētā apkure un centralizētās apkuras tīkli ir ļoti Eh, svarīgs aspekts, ko mēs izskatām, piemēram, siltums, sūkuņi, mazāk apdzīvotās eh, teritorijās, eh, dažāda veida elektrības un apsildes integrētie risinājumi, tāpat arī pastāv ļoti interesanti risinājumi attiecībā uz metro stacijām. Uzskatu, ka ir daudz šādu interesantu projektu, ko mums arī šajā ziņāmā vajadzētu apskatīt. Mums ir jāpadomā, kāda loma ir patērētājiem šajā uh, attiecībā šo tematu. Tātad es jau runāju par elastīgumu, par eh, mājasēmniecībām, par viediem tīkliem un akumulatoriem. Mēs rādzam, eh, ka dažai nosacījumi jau ir iekļauti elektrības tirkus direktīvā, bet tos vajadzētu ātri īstenot. Un tagad pēdējais temats, ko vēlējos pieminēt. Administratīvās barjeras, kas vēl ar vienu pastāv. Piemēram, dubultā maksā, dubultie nodokļi dažās valstīs. Uh, ja runa par uzglabāšanas iekārtām, te ir runa gan par patēriņu, gan arī par eh, ģenerēšanu. Tāpat arī mums ir jādomā par eh, TNE regulas pārskatīšanu. Klimata un ilgspējīguma mērķi vēl nav iekļauti kopējās intereses projektos, un es uzskatu, ka to vajadzētu pavisam ātri mainīt. Apsiprināšanās procedūra uh, PCA projektiem noteikti arī būtu jāpabēta. Mēs noteikti varētu šeit daudz ko uzlabot. Pētniecība un novatoriskums arī ir ļoti svarīgs temats. Mēs redzam, ka pētniecības projekti apvārsnī 2020 netiek pietiekami izmantoti. Man, protā, man, man liekas, ka ir ļoti labi, ka apvārsnis pievērš uzmanību šīm aktivitātēm. Tās ir manas idejas par šo tēmatu, un tās es noteikti iekļaušu savā ziņojuma projektā. Es ļoti labprāt uzklausītu jūsu domas, es noteikti tās ņemšu vērā, gatavojot savu ziņojumu, un es ceru, ka mums būs ļoti interesantas un rezultatīvas diskusijas par šo tēmatu. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka parlaments eh, ir sācis darbu pie šī jautājuma tik agri savā sasaukumā. Lielas paldies! Jā, jūs tagad esat informējis mūs par savu nolūku, un tiešām, kā jautājums, kā jūs minējāt, ir ļoti svarīgs. Daudz argumenti runā tam par labu. Nu, tālāk. Ānu re... Katrs atbildīgais no politiskajām grupām, bet gribētu ānu referentus izteikties divu minūšu laikā. Un vispirmām kārtām, protams, Tautas partijas rānu referentei vārds Marijai Spirākī lūdzu. Paldies priekšādātāji, paldies! Es gribētu sākt ar to pirmo teikumu, kas man faktiski vēl nemaz nav skaidrs - ziņojuma aptvērums. Baidos, ka mēs nesaņemsim atbilstīgu informāciju no referentes. Mm, tēma ir ļoti plaša, bet mums vajadzētu definēt, ko tad ar to galu galā beigās darīsim. Kāds ir tā mērķis? Mums ir jāfokusē uzmasība jāfokusē uzmanība arī dzen uz juridiskajiem problēmu jautājumiem un atjaunīgo resursu īpatsvars kopējā enerģijas mikslī būs jāpalielina. Un atjaunīgiem resursiem jāto piekļautiem uh, kopējā tīklā, jādrunā arī, protams, līdz ar to par enerģijas uzglabāšanu. Tas ir svarīgākais elements, kas ļauj mums nodrošināt uh, drošu piegādi. Ar to var izlīdzsvarot uh, šos dažādo, dažādās plūsmas un nodrošināt energoapgādes drošību. Tas, protams, jāpielāgo pieprasījumam un piedāvājumam un tehnoloģiju attīstībai. Energo uzkrāšana var palīdzēt arī citiem ekonomikas sektoriem atbalstīt, piemēram, dažāda veida citus sektorus, transporta, celtniecības un citur. Piemēram, um, akumulātori, kā jau referenta runāja vēsturiski prasīja ļoti lielu enerģijas apjomu. Tāpat laikā ogļūdenrads var tikt ražots no pārpalikuma enerģijas piedāvājumā. Var to lielā mērā arī uzglabāt un ilgi. Šī iemesla pēc, piemēram, ūdeņradas rūpnieciski saražots varētu spēlēt būtisku lomu enerģijas pārejas posmā un transporta jomā varētu papildināt akumulātoru doto, akumulātor doto ieguldījumu jautājumu nevarēs atrisināt tikai ar elektrību vien, bet gāze, dabas gāze, dekarbonizēta gāze, tie būs jautājumi, kas būs daļa no risinājuma. Atgād, atcerēsimies, ka trīs, pastāv trīs pīlāri enerģijas savienojumiem - drošība, pieejamība un ilgtspējība un visi šie elementi ir svarīgi energo pārejas posmam. Eiropas Savienība ir reformēs enerģijas tirgu, lai atvieglotu līdzdalību um, tirgu, lai veicinātu uzglabāšanu, būtu jaunas direktīvas, attiecinā, tika attiecināts uz atjaunīgiem resursiem. Un šeit, jāsaka, tiek runāts tieši par šo uzglabāšanas lomu un tāpat laikā uzglabāšana ir arī saistīta ar sektoru sasaisti, jeb kaplingu. Tātad eh, apgāde un ražošana, un jādomā arī par šo perspektīvu, tāpēc mums vajadzēs runāt par to, vai mums nevajadzētu aicināt komisiju nākt klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu par šī sektora sasaisti, apspriest vīziju ten e regulēšanā un atgādināt, ka pašreizējais regulējums neparedz uh, uzkrāšanas projektus un grantus šādiem projektiem. Līdz ar to finanšu iespējamība šāda veida projektos kļūst sarežģīta. Un te runājam arī par kontraktiem ar TSO. Mums vajadzētu aicināt uh, nodrošināt Eiropas Savienību atbilstīgus tirgus apstākļus atjaunīgo resursu izmantošanai un vajadzētu arī saistošus ēs līmeņu mērķus, kas ļautu dekarmazētu gāzi viedā veidā integrēt šai stratēģijā Nu, lūk, tā es, nu, tādā pirmajā lasīmā izprotu referents priekšlikumu, bet, kā jau teicu, mēs nesaņemam no referents pat ēpastu, kas ļautu mums sākt kopīgiem spēkiem darbu pie šī projekta. Paldies, Spirakī kundze, sociālistu un demokrātu grupas vārdā Nikls Fuglsangs. Paldies! Labi, ka varam sākt šīs svarīgās diskusijas. Nesenos gados esam piedzīvojuši būtisku attīstību atjaunīgo energoresursu cenās. Ļoti labi, piemēram, mazinājusies saules paneļu cenas un tā tālāk. Un tas ir ļoti labi, jo mums nepieciešams veicināt atjaunīgo energoresursu sektoru lai mēs varētu cīnīties pret klimatu pārmaiņām un tā tālāk. Bet tas lielākais problēma jautājums ir šī ziņojuma tēma, respektīvi, kā uzglabāt atjaunīgos energoresursus, jo mēs jau nevaram dzīvot ar to, ka mums ir ļoti zema energodrošība tajā brīdī, kad, piemēram, nezinu, saules nav tik daudz ziemā, un tad mums līdz ar to nedarbojas aktura, apkura vai nedeg lampiņas, tāpēc mums ir vajadzīga stratēģija resursu uzglabāšanai. Un tas ir ļoti svarīgs ziņojums līdz ar to, kas attiec uz mani, manuprāt, ir četri veidi, kā to panākt. Kā uzglabāt atjaunīgos resursus. Pirmām kārtām baterijas, jeb akumulātori, Esam redzējuši, cik lielā mērā pieaudzis pieprasījums pēc tiem pēdējos gados. Tas ir jautājums, ko mums būtu vērts papētīt, kā mēs vēl tālāk varam to izvērst otrām kārtām. Elektroķīmiskā uz, uzglabāšana, respektīvi šāda enerģija tiek uzglabāta ūdeņradī. Un arī šis jautājums mums jāpapēta tālāk. Tad ir termālā uzglabāšana, ko minēja referente kad jūs, piemēram, uzsildat kādu vielu, ūdeni vai ko tam līdzīgu. Un visbeidzot, mehāniskā uzglabāšana, kur varētu būt kaut kāda tad vi, ar virpuļu palīdzību tā tiek, nu tā teikt, uzglabāta, pārvietota. Visas šīs iespējas mums būtu jāizpēta un jāizmanto attiecīgi iespēja, lai izstrādātu stratēģiju par to, kā virzīt Eiropas Savienības līdzekļus šai gadījumā. Referente minēja ten EU regulu, piekrītu pilnībā, referente tāpat minēja arī apvārsni kā programma, un, protams, ka tehnoloģijas ir vispirmām kārtām jā, jāizpēta, un tāpēc arī šajā virzienā mēs varētu iet. Es ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar jums visiem. Paldies! Lielas paldies! Tālāk zaļo grupas vārdā koordinators Ninīstokungs. Paldies, paldies referentei par ļoti labo prezentāciju. Šo uzkrājumu elementu vajadzētu redzēt eh, kā, elem, kā vienu no eh, pilnīgi dekarbonizētas enerģijas struktūras uh, Eh, aspektu. Un tāpēc jādomā arī par pārēju uz to pilnībā dekarbonizētu atjaunīgo energoresursu sistēmu, būtu visaptvaroša sistēma, vieda sistēma, kur netiktu skatīts tikai, skatīts tikai viens tehnoloģija tips, bet gan tās tehnoloģijas, kas ir visefektīvākās katrā gadījumā. Un eh, kas kā vislabāk visu dekarbonizēt. Un tāpēc enerģijas uzkrāšana, protams, ir daļa no visa šī kopējā domu gājiena pārējot uz atjaunīgo energosistēmu, Mm, jo mums jāpārliecinās, kā eh, pēc iespējas labāk sasniegt arī šos ambiciozos klimatu pārmaiņu apkarošanas mērķus. Viens no konkrētiem aspektiem, ko gribu pieminēt, ir, eh, piemēram, karsēšanas un dzēsēšanas uzkrāšanas variants. Tas jāskata kā papildinājums arī elektrifikācijai, eh, centrāla apkurei mm, arī to iespējams pilnībā dekarbonizēt efektīvi. Nu, piemēram, Helsinkos Mums ir, piemēram, pazemes eh, karstuma krā, glabātuves, eh, piemēram, uzņēmumos un tam līdzīgi industriālā, eh, industriālais enerģija tur tiek glabāta un tā tālāk. Un tā to ir iespējams darīt, to iespējams papētīt, lai pārliecinās, ka, piemēram, centrāla apkur tiešām šādā veidā tiek, kā jautājums, risināta. Sektora integrācija piedāvājot elastīgu enerģijas ražošanu šai gadījumā. Nu, piemēram, tādās valstīs kā Zviedrija un Dānija tā jau ir realitāte, un šo pieredzi vajadzētu ņemt vērā. Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ir tas, ka efektivitātei jābūt pirmajā vietā. Atsevišķas tehnoloģijas rada būtiskus zaudējumus, piemēram, elektrību, pā, elektrības pārveidu uz ūdeni, ogļudradi uz ūdeni ir rada zaudējumus, bet ir arī labāks, piemēram, uzglabāšanas veids, akumulators un tā tālāk ir jāizpēta, kurš no šiem pielietojumiem ir visefektīvākais. Es domāju, ka kopumā tas viss ir ļoti labs un svarīgs darbs, un pilnīgi noteikti ar nepacietību gaidu iespēju tālāk sadarboties ar referenti. Paldies, Nīsto kungs, tālāk ideja grupas vārdā Silvija Limere. Jā, nu centīšos pieturēties šīm divām minūtēm. Pašos pamatos man liekas mm, ļoti svarīgi un ļoti labi, ka šīs diskusijas par enerģijas uzkrāšanu ir uzsāktas un tādā pamatīgā veidā. Tā ir problemātika, kas ir acīm redzama, un līdz šim jāsaka, to esam centušies ignorēt. Uh, Nu, piemēram, iepriekšējos runātājs uzklausot, es redzu, ka enerģijas uzklāšana, uzkrašana, protams, saistīta arī ar elastību, un tas tāpat laikā nav tā vien, jo, ja paraugāmies un enerģiju šobrīd, tad mums ir vajadzīgs, um, nu, lai šī enerģija nonāktu tīklos jau šobrīd. Un tam visam ir viens kopīgs vārds - energoapgādes drošība, un tā ir jānodrošina jebkurā mirklī. Nu, un to šobrīd, jāsaka, ne, atjaunīgiem resursiem izdarīt vēl nevar. Tad ja, enerģijas krāšana, promēr nav vienmēr. Uh, nu, kā te viens otrs teica, būtu saistīta ar visa veida pārveidošanu par citām vielām un tā tālāk. Nu, es nezinu, pilo, politiķiem vajadzētu arī saprast, ka galu galā arī ar tehnoloģiskiem risinājumiem mums vajadzētu virzīt uz priekšu šo tirgu. Ir vajadzīga šī tirga, ja būtu šeit risinājums, tā teikt, virzība no tirgus, tad arī tehnoloģijas būtu attīstījušās tālāk. nu, piemēram, nav jau tā arī, ka vienmēr varam Helsinkus minēt, kā piemēram ir jau labi, ja jūs tur esat tur un varat šādā veidā enerģiju glabāt, bet Austrijā cita situācija pavisam cita. Vācijā, piemēram, tas nav iespējams, tāpēc šādus risinājumus es gan vērtēju atzinīgi, bet domāju, ka jābūt atšķirīgai pieejai. Un varbūt eh, tie, kas vēlas eh, klimata neutralitāti, nu, tad viņiem arī vispirmām kārtām jādomā par šo uzglabāšanu, un tikai tad var runāt tālāk par klimata neutralitāti. Uh, respektīvi parlamentu un Eiropas Savienības pašlaik īstenotais. Faktiski ir nu, tā, ka mēs mēģinam spēlt otro soli, pirms vēl esam spēruši pirmo. Paldies! Lielas paldies! Tālāk EKR grupas vārdā Krasno Debska kungs, vicepriekšsēdētājs un koordinators. Paldies! Paldies referentei! Es domāju, ka šis ziņojums nāk īstajā brīdī, šis pašiniciatīvas ziņojums. Zinām, ka es mēķu sasniegšana klimata stratēģijas kontekstā lielā mērā ir atkarīga no enerģijas uzkrāšanas iespējām. Mums ir nepieciešams jāspēj ražot, mm, saražot, nu tā teikt, sagatavot atbilstīgs dokuments par to. Un tāpēc ļoti labi, ka šeit varam pievērsties šim svarī, šai svarīgajai tēmai. Nu, viena no tēmām, manuprāt, kas būtu jāapsver, ir jautājums par akumulatoriem un citām, cita veida tehnoloģijām. Gribu jums atgādināt, ka pagājušajā gadā revīzijas palāta eh, pētīja akumulatoru tirgu Eiropas Savienībā. un mēs pievērsām uzmanību litija un citām baterijām, bet jāsaka, šo, šis, šajā segmentā konkurence ir ļoti sarežģīta, eh, ņemot vērā ražošanas izmaksas. Izaivielu izmaksas, un, kā jūs zinat, tirgu šajā gadījumā faktiski nu, dominē šī izaivielu piegādātāju eh, cena mums varbūt vairāk tiešām jākoncentrējas tieši uz enerģijas tehnoloģijām, uz ko jaunu, varbūt ir jāpanāk dažādi tehnoloģiski revolucionāri risinājumi, nu, piemēram, kaut kāda cita veida ūdeņraža baterijas, ķīmiski risinājumi un tā tālāk. Un nākotnē tad Eiropa varētu šādā veidā būt ar zināmām tehnoloģiju priekšrocībām. Otra lieta ir šīs eh, barjeras. Ēs e līmenī mēs labi zinām, ka šīs vidē draudzīgās enerģijas pakotne risina virkni problēmu, bet joprojām pastāv arī tāda likumdošanas šķēršļa, kas būtu vispirms jānovērš, lai varētu nogludināt ceļu šādai visas Eiropas attīstībai virzienā uz šādām tehnoloģijām un, un atjaunīgiem resursiem. Nu, un, protams, ka galvenais jautājums ir energoapgādes drošība, nenoliedzam par akumulatoriem runājot. Jūs jau visi zinat, ka Ķīna uh, ražo 50, faktiski litiju un var iegūs 50% um, uh, tur savās rokās. Nu, un tad um, jādomā arī par to, kas tīri nacionālā līmenī varētu tikt darīts, lai, piemēram, attīstītu vēsturiskās uzglabāšanas iespējas. Jādomā par to, kas var tikt mainīts saskaņā ar jauniem valsts atbalsta likumiem arī laikā pēc 2022. gada. Paldies! Lielas paldies Krasnodebska kungam un visbeidzot, kas nebūtu nav mazāk nozīmīgi, ēnu referents no goe grupas Džordžijas Džordžiju. Paldies priekšādētāji! Gribu teikt paldies referentei par ļoti atvērto pieeju un vēlmi sastrādāties, lai risinātu šo ļoti nozīmīgo jautājumu. Pavisam iespējams, ka šī jautājuma izstrādes rezultātā mēs varētu mazināt klimata ietekmi. Nu, faktiski, jāsaka, šobrīd pasaule burtiski deg. Un, lai kas netiek, nu, ja kas netiek nodedzināts, tad tas tiek apludināts šobrīd. Tāpēc mums jārīkojas ļoti steidzīgi. Mums ir nepieciešama visaptveroša stratēģija enerģijas uzglabāšanai, kas varētu nospēlēt būtisku lomu mūsu cīņā pret klimata pārmaiņām un par nulle emisiju sistēmu, kas balstītos pārsvarā tieši uz atjaunīgiem resursiem, ekskluzīvi tikai uz tiem. Esam ļoti daudz dzirdējuši runas plašas, garas runas, bet tagad ir vajadzīga arī reāla rīcība, pasākuma mēri, pietiek solījumu, pietiek saistību. Enerģijas joma gal galā ir ļoti svarīgs resurss. Tas ir, tā ir arī sabiedriska prece, un mums nepieciešams nodrošināt energoapgādi un cīnīties pret energo nabadzību. Turklāt ir ārkārtīgi svarīgi uh, panākt, ka visi pilsoņi saņem vienā, vienlīdzīgu pieeju jaunā, jaunajām enerģijas uzglabāšanas eh, iekārtām un eh, pakalpojumiem. Uh, Mums ir pilnīgi noteikti jāpievēršas arī tīri tādām riskam pakļautākajām grupām un valstīm, lai radītu attiecīgo infrastruktūru enerģijas uzglabāšanā. Un kas nav man svarīgi, manuprāt, vajadzētu pievērsties arī LNG, jeb sa dabi sasčidinātāja dabas gāzei, kas varētu tikt izmantot kā pārejas degviela kā pārejas resurss, pirms mēs pārējām uz tādu sistēmu, kur pilnībā valda tikai atjaunīgie resursi. Un, ja tā rīkosimies, tad eh, šajā kontekstā mēs arī iesniegsim attiecīgus grozījumus no savas grupas puses. Protams, sadarbojoties ar referentu, ar citiem ēnu referentiem, esmu pārliecināts, ka diskusijas būs auglīgas un mums izdosies panākt tos labākos rezultātus. Paldies, Džordžio kungs! Tālāk vēlas uzstāties četri deputāti, katram viena minūte, ne pieci kolēģi un pēc tam dosim vārdu arī Eiropas komisijai uz trim minūtēm, un tad, protams, referentai iespēju dosim atbildēt uz dzirdēto. Mm, tātad. Vispirmām kārtām došu vārdu Pekarīno kungam. Lūdzu. Thank you very much. Uh... Liels paldies, priekšādātāji. Divas lietas, saka Pekarīnen kungs. Šobrīd mēs esam lielā mērā atkarīgi no izaivielām. No Ķīnas, to starp Kongo, piemēram, tiek ražota 60% mm, kobalta, piemēram. Komisija sagatavojas rīcības plānu Un tas, protams, iet pareizā virzienā, bet mums ir vajadzīgs arī daudz jaunu rīcību. Tāpēc ceru, ka komisija patiešām rīkosies daudz aktīvāk nekā tā darījusi, rīkosies līdz šim. Pirms 15, 20 gadiem mēs domājām, ka CCS būs uh, risinājums, tātad ogļu saglabāšana, uztveršana, bet tagad, kad mēs redzam, ka CO2 emisiju cena par tonu ir aptuveni no. Uh, 25 līdz 30 eiro par tonu, tad man šķiet, ka varētu šobrīd būt iespējams nodrošināt to, ka pēc pāris gadiem CCS tehnoloģijas arī varētu tikt eh, šādā veidā mm, uzcenotas, un mēs varētu veidot apvāršņa programmu, kur rezervēt tur līdzekļus tieši šāda veida tehnoloģijām, Nu, varbūt tas mums pārdesmit gadus palīdzēs, protams, ka ilgtermiņā mums vajadzīgs vēl kas cits. Bet, teiksim, turpmākajos 20, 30 gados tas varētu būt vēl svarīgi izstrādāt šāda veida tehnoloģijas. Šīs CCS. Es tiešām ceru, ka šis pašinicības ziņojums varēs piedāvāt jaunas, svaigas domas un tās virzīt uz priekšu. Uh, Um, komitīs, komitejas ietvaros un, protams, arī sadarbībā ar Eiropas komisiju. Paldies, priekšsādātāji. Saka priekšsādātājs, siet seši runātāji tomēr pieteikušies. Nākamais ir Kumpula Natrīka un Zalūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Nu šķiet, ka tas būs labs pašiniciatīvas ziņojums. Nu, varbūt tā, tā problēma būs spēt to pietiekami sašaurināt. Daudz tiek runāts par akumulatoriem, par to jau esam daudz runājuši arī iepriekšējā sasaukumā ar Šefkoviču. Viņš ir atbildīgs par šīs stratēģijas turpināšanu arī tālāk. Un mums ir vajadzīgs radīt tādu atbilstīgu ekosistēmu Eiropas Savienībā. Mums ir tādi virzieni, kur mēs ne, neizmantojam, bet mēs saņemam šos lētos materiālus no Kongo un tā tālāk. Tāpat laikā tikai trīs. Uh, procenti tiek ražīti, e, nu, tiek, tiek izmantoti citur. Mēs izmantojam pārsvarā visus šos akumulatorus. Un pārsvarā tad visi tiek arī pēc tam tiek izmesti pārstrādāšanai. Ir arī pārstrāde šai gadījumā ir ārkārtīgi svarīga. Tā varbūt kļūt par jaunu resursu avotu aprits ekonomikā. Bet šis ziņojums katrā ziņā var piedrošināt jaunu virzību uz priekšu, īpaši attiecībā uz to, kā tiks pārstrādā, pārst, pārstrādāt šī jaunā tēna uh, regula. Tas attiec gan uz akumulatoriem, gan uz apkuri, gan citiem enerģijas uh, lieto, pielietojumiem. Galu galā mums ir jādomā arī par materiāliem. Mēs vienmēr domājam par to, ka labākais variants ir karsēt ūdeni, un es uh, redzu, ka šeit, šai gadījumā pat tiek piedāvāti jau labāki varianti, kā šo uzglabāšanas sistēmu veidot, ne tikai karsēju ūdeni. Paldies, nākamais runātājs Buknerkungs no Zaļajiem. Paldies! Es vēlētos pievērsties lielajiem energoglabāt, lieliem glabātuviem, piemēram, eh, tīkla stabilizēšanas vārdos vai rūpniecības pie, pie, eh, pieprasījumu. Galu galā ar eh, šajā gadījumā enerģija var tikt uzglabota tikai ar ķīmiskām, ķīmiskām metodēm. Te tika runāts, piemēram, par ūdeni un tam līdzīgi, bet pirmām kārtām gribētu uzsvērt, ka šeit elektrolīzes gadījumā netiek redzīts tikai ūdeņradis, bet gan arī visa veida citi elektrolītiski procesi, un līdz ar to mēs nedrīkstam vienpusēji pievērsties tikai eh, ūdeņradim. Otra piezīme, ko vēlos izteikt, ir, ka mums ir vajadzīgs eh, īstenot darbu, kas iet pāri sektoru robežiem, nu, piemēram, augstā temperatūra elektrolīzes rezultātā galu galā eh, faktiski rada 60% eh, tālāku enerģijas radu, tas ir radīšana, tas ir krietni labāk nekā jebkurš atomreaktors un tam līdzīgi. Nu, tātad šī metode darbojas, un tajā gadījumā, ja tā tiek apvienota ar ūdeņražu pārvaidu, tad tas, piemēram, ir tērauda rūpniecībā kur šis, ka, šī enerģija, jeb karstums tiek radīts kā papildus, kā blakus produkts. Nedrīkstam palikt pie vienpusīgiem risinājumiem. Paldies! Lies paldies Buhner kungam! Nākamais runātājs Kokutu kungs no S&D grupas. Turpināšu poļu valodā. Liels paldies! Gribētu tikai uzsvērt, ka šādas investīcijas, piemēram, nākotnes enerģijas projektos, ir ārkārtīgi svarīgas. Bet kas vēl svarīgāk, vēl svarīgāk ir turpināt komunikāciju ar pilsoņiem runāt ar viņiem, vienmēr ir notikušas sociālo konsultāciju procesi. Un šai gadījumā uh, nu, arī valdībai jāpieņem lēmums par to, kas, kam piešķirs subsīdijas un kam nē. Tāpēc ceram, ka šāda veida projektu sadalīšanas kontekstā eh, tiks īstenotas konsultācijas. Eiropas pilsoņi nedrīkst galu galā mm, vienkārši tā akli par to visu maksāt, tīpaši, ja nekādas konsultācijas nav notikušas. Tāpēc es ceru, ka šie projekti būs ļoti pozitīvi mums un arī pauzēs. Atvainojos, eh, jūs, godātais kungs, es nepamanīju, bet arī jūs pieteicāties lūdzu. Saka Nikas kungs, varbūt runāšu ar rumāņu valodā. Rumāņu klausītāju labā. Lielas paldies! Runājot par enerģijas uzkrāšanu, tas ir, ir pēdējais laiks eh, par to runāt, jo šī tēma, jāsaka, nu, līdz šim daudziem ir bijis pilnīgi tāds tabū. Te ir vajadzīgs, protams, atbilstīgas tehnoloģijas, uzglabāšanas tehnoloģijas. Mēs esam apstiprinājuši Eiropas zaļo kursu, vējam uz dekarbonizāciju, jeb ja Un jāsaka, ka bez uzkrāšanas iespējām nebūs iespējams visus šos nopietnos mērķus sasniegt. Šobrīd vien, tikai viens procents no uzkrātās enerģijas eh, nav elektroenerģija. Nu, tā tad eh, vienmēr jādomā par šiem lielajiem energouzkrāšanas variantiem. Ir jābūt dažādām tehnoloģijām šai gadījumā, ir jāspēj rast kaut kādi alternatīvi veidi, kā to darīt, ko varētu izstrādāt arī krietni lielos apjomos, tā lai turklāt tie būtu iespējami, tos būtu iespējams izmantot gan tie no finansiālā skatu punkta raugoties, gan arī tie varētu uztvert dažādu veidu energoresursus un Eiropas tīklam līdz ar to kopumā jāveic milzīgi ieguldījumi šais tehnoloģijās, jaunākajās tehnoloģijās, kas varētu mums piedāvāt risinājumus tieši šai ziņā. Nu, protams, ka ir elektriskās baterijas un tā tālāk, bet tas nebūtu nav vienīgais risinājums, ko mēs varētu šai kontekstā paredzēt. Tika jau runāts par ūdeņradi, jā, taisnība, eh, zaļā kursa kontraktos ūdeņradas noteikti būs viens no būtiskākajiem risinājumiem, bet ir arī citi risinājumi Jāsaka gan, ka tie vēl nav īpaši, nu, tādi pieejami, pagaidām tie ir pārāk dārgi. Nu, respektīvi, iespējamība pastāv, bet cena ir visai ierobežošana. Paldies, nākamais runātājs Ēlēr kungs no tautas partijas. Jā, paldies. Protams, tehnoloģijām ir gan priekšrocības, gan, eh, gan ēnas puses. Es domāju, ka šajā ziņojumā tās grūtības ir tādas, ka te, nu, nevar būt eh, uz, uzglabāšanas izolēšana ir jādomā par dažādiem aspektiem. Mums ir arī jādomā, to ja kolēģi arī pieminēja, cik tālu tā ir uh, rūpniecība stratēģija. Mums arī ir skaidri un gaiši jāpasaka, un tas varbūt ir sāpīgi kādam, ka mēs vienmēr runājam par tehnoloģijām, bet tad dalība valstīs mēs redzam, ka daži varbūt labprāt runā par tehnoloģijām šeit parlamentā, bet uh, dalība valstīs uh, ne, izmaina uh, to likumdošanas ietvaru, kas attiecas uz um, enerģijas saglabāšanu. Nu, tad uh, rodas pretēja, pretējs efekts. Un uh, nu, visam ir tā kā, tā kā pretstraumi. Es domāju, ka divi aspekti ir ļoti svarīgi. Rūpnieciskās politikas koncepcijā tas ir jāiestrādā. Nu, nav nekādas jēgas, um, ja mēs izslēdzam uh, ūdeņradi no energostabilitātes sektora, tad uh, no mobilitātes sektora, tad uh, mēs neko labu neiegūsim. Mums ir vajadzīgs mobilitātes sektors tieši attiecībā uz ūdeņradi. Tā kā es domāju, ka te ir jādomā arī par pievienotās vērtības ķēdēm, un vienlaiks arī jāsaprot, ka galvenā problēma ir tāda, ka dalība valstīs ir ārkārtīgi daudz pretestības pret enerģijas saglabāšanu, un realtātē līdz ar to tas viss var saskarties ar jaunām problēmām un izgāzties. Paldies Eiler kungam, un pēdējais, kas Ares kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu teikt, ka referente un S&D pārstāvji skaidri saka, ka ja mēs vēlamies eh, dekarbonizēt ekonomiku, tad mums ir eh, jāizmanto viss atjaunīgās enerģijas potenciāls un ir divi veidi, kā to panākt. Pirmkārt, mums ir nepieciešama spēcīga starpsavienojamība. savienojamība Starpsavienojumībai ir jākļūst par galveno mērķi. Es esmu no Galīsijas, tur arī lietus un vēž, bet, arī, bet citās Spānijas um, zonās ir uh, daudz saules. Un, uh, protams, mums ir jāraugās, lai, teiksim, uh, vēja enerģija tiktu pārvietot no viena reģiona uz otru, bet jādomā arī par saglabāšanas nozīmi. Es gribētu aicināt šo komiteju padomāt, kas, piemēram, tika izdarīts ar saules enerģiju. Daudzas valsts piešķir grāntus uzņēmumiem, kas strādā ar saules enerģiju, un arī cenas ir um, kritušās, bet tajā pašā laikā mums ir jāizrāda solidaritāte mūsu nozarēm. Tā kā ir jānodrošina atbalsts, lai šīs tehnoloģijas varētu sākt darboties, tāpat ir arī jāgarantē, ka mūsu uh, rūpniecība ņem vērā visu šīs stratēģijas. Ja nē, tad būs tāpat kā ar akumulatoriem Ķīnā. Mēs iesniegsim arī grozījumus. Paldies! Un visbeidzot, Grudner kungs, lūdzu. Paldies priekšādātāji, paldies arī mūsu referentei par darbu. Neliktarība pēc būtības nevar tikt uzglabāta, un ļoti daudzas tehnoloģijas vēl nav nobriedušas, lai mēs varētu rast risinājumus uzglabāšanai. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs novatoriskums, mums ir jāizskata pilnīgi visi ceļi, un To mēs varētu darīt tikai kā Eiropas alianse. Uzskatu, ka, ja runa par metodēm un stratēģiju, tad mums kopā ar komisiju un padomi vajadzētu veidot šo aliansi. Šāda alianse jau pastāv attiecībā uz akumulatoriem. Šeit ir jādomā par piendotu vērtību visos uh, līmeņos. Un tāpat arī mums ir jādomā par tādām akum akumulatoriem, kur netiek izmantots nec kobalts, nec litijs. Un uh, komisija jau arī ir uh, norādījusi, ka uh, Pavisam drīz tiks veidota jauna alianse Eiropā ūdeņraža jomā, un, protams, ka šis ir temats, kur vairākas valstis noteikti varētu sadarboties, un, protams, vajadzētu to visu spēcināt. Pašlaik šī situācija ir tāda diezgan atpalikusi. Tātad, Mēs eh, nevarējām eh, turien doties, eh, bija sanāksme Strasbūrā, bet, ja ir runa par uzglabāšanu, tad es varētu šeit pamest arī ideju par uzglabāšanu kosmosā. Varbūt tas izklausās mazliet jocīgi, bet mēs varētu to darīt. Starp citu, to jau ir ieteikuši ķīnieši. Mēs, protams, Varam arī patērēt ļoti daudz eh, enerģijas, piemēram, datu centri. Tie pašlaik eh, rada daudz vairāk oglekļa nekā visa aviācija kopā ņemta. Tātad, ja ir runa par mm, kosmosu, tad īsnībā tas ir ļoti tālu un te var izmantot saules baterijas. Patiešām ir ļoti daudz tādu interesantu ceļu un mums vajadzētu sadarboties. Lielas paldies! Pavisam drīz mēs sāksim debatas arī par kosmosu un Varbūt jūs varētu papildināt eh, savu teikto. Tagad eh, dosim vārdu Eiropas komisijai. Mūsu vidū ir Stefans Mozers. Eh, viņš vada nodaļu, kas ir atbildīga pār drošu piekādi. Trīs minūtes maksimums jums. Yeah, Paldies, paldies, Damans kungs, godētie deputāti. Es esmu ļoti priecīgs šeit pārstāvēt komisiju. Komisija vēlas uzteikt šo te pašiniciatīvu ziņojumu Eiropas parlamentu par enerģijas saglabāšanu, kas mums ir jādara tālāk, uz ko jākoncentrēs un kā uzlabot situāciju, tas ir ļoti svarīgi. Tīrās enerģijas pakotne ir jau pats pamats, un daudz kas jau ir izdarīts, bet ir jādara vēl vairāk, un mēs redzam to arī kā daļu no zaļā kursa visā Eiropas Savienībā, lai palielinātu mūsu ambīciju līmeni. Enerģijas eh, saglabāšana ir eh, ļoti svarīgs fleksibilitātes instruments, lai nodrošinātu arī piegāžu um, noturību, un kā daži deputāti jau to sacīja, mums ir jāstrādā ar tirgu, balstoties uz tirgu, bet tirgum arī ir vajadzīgs atbalsts no ļoti laba regulējošā ietvara, bet tāpat arī no dalību valstīm. Dalību valstīm šeit ir ļoti nozīmīga loma spēlējuma, ja mēs runājam par nacionālām energo spēkstacijām un klimata plāniem. Tāpat ir nepieciešama noteikumi, Tāpat jānodefinē, cik daudz enerģijas būtu jāsaglabā, un tāpat jāņem vērā arī dalību valsts situācija, jo tā ir atšķirīga. Ir dažādi stiprās puses, dažādas vājās puses, atkarībā arī no geogrāfiskās atrašanās vietas, no dabas resursiem, un dalību valstīm ir attiecīgi jāuzņems atbildība. Tāpat arī jāsniedz nacionālais atbalsts. Mums ir um, Eiropas mēroga atbalsts, piemēram, apvērsnes 2020 apvērsnes Eiropu un uh, tāpat arī TNE un dažādi projekti, bet arī dalību valstīm ir jāsniedz atbalsts. Tāpat ir arī jāstiprina noteikumi, lai labāk saprastu, kā rīkoties. Mums ir nepieciešama tehnoloģiski neitrāla pieeja, vairāk deputāti jau to minēja, jo šobrīd nav iespējams paņemt kaut kādas konkrētas tehnoloģijas kā uzvarētājs, ir jārīkojas strateģiski, jāidentificē šķēršļi, uh, lai visi interesētās puses tirgu un tāpat arī pilsoņi varētu virzīties uz priekšu un izvēlēties vislabākos risinājumus dažādajām vajadzībām, ar ko saskaramies. Tik pieminēts, ka ir nepieciešama arī ļoti spēcīga pārobežu sadarbība Eiropā. Mums ir jādalās ar resursiem, mums ir šādā ziņā jāpiestrādā arī pie piemērotības izvērtējumu un eh, jāintegrē šī uzglabāšana un jāraugās, lai mēs izmantot arī atjaunīgos energos resursus līdztekus pārējot pie totāls eh, dekarbonizācijas eh, Eiropas energosistēmās. Uh, Paldies! Mēs ar nepacietību gaidām šo kopīgo darbu. No komisijas puses mēs veicam ar konsultantiem pētījumu un mērķis ir nākt klajā ar rekomendācijām un to arī integrēt mūsu viedo, vied, viedo sektoru stratēģijā, kuru komisija nāks klajā šī gada vidū. Tā kā liels jums paldies! Paldies Mozerkungam, un eh, tagad dosim vārdu mūsu referentē, lai viņi varētu izteikt savus secinājumus un nobeigumu vārdus. Paldies priekšsādātāji! Es gribētu pateikties visiem saviem kolēģiem par uh, ierosinājumu izteikšanu, par komentāriem. Gribētu pateikties arī Mauzer kungam par savu komentāru. Es tik tiešām ceru, ka mēs varēsim iekļaut pētījumu rezultātus arī uh, šajā ziņojumā, jo man šķiet ir ļoti svarīgi, ka mums ir pārskats par dažādajām uzglabāšanas kapacitātēm, kas jau ir pieejams dalību valstīs. Vispirms es gribētu komentēt par dažām lietām, varbūt pārējuši uz vācu valodu. Kolēģi Ēlerkungs. kungs Protams, te nav jāuzskaita visas um, tehnoloģijas, tur es pilnībā piekrītu, bet mums ir jāsaprot, ka ir, arī, ir jau pieejams tāds, kas ir uh, spējīgs darboties tirgu, un jūs jau dažas arī pieminējāt. Un dažās punktos es jums piekrītu, ka ir grūti, arī Austrijā bieži vien ir grūti rīkoties uh, ar protestiem, ja tur tiešām runa par kaut kādiem jaunievadumiem. Un, bet es gribētu uh, iesaist, lai mēs iesaistītu arī iedzīvotājs, jo ir arī citi piemēri Eiropā arī ar lieliem projektiem. Nu, piemēram, Šveic varētu paraudzīties tā, ka nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet eh, nu, tur, protams, ir citi priekšnoteikumi, bet eh, tur tiek eh, īstenots kopdarbs ar iedzīvotājiem un līdz ar to arī rezultāts ir savādāks. Un tāpēc tas arguments arī enerģētikas jomā Un mums ir eh, atbildība izskaidrot, kāpēc tur, kur eh, ir kaut, kāds, eh, kaut kāda priekšrocība strādāt ar šādiem uzglabāšanas ierīcēm, cilvēks saprast un arī to mācēt izmantot. Tāpat arī jāraugās uz efektivitāti. Un nevajag varbūt pāriet uz mazām spēkstacijām. Uh, kā piemēram mūsu skaistajos alpos, bet eh, nu, jādomā tiešām par projekta efektivitāti. Un es domāju, ka par to var arī runāt un jāsaka, mums ir jāsadarbojās, lai jāatrast kaut kādu labu risinājumu. Uh, un eh, lai būtu arī tāds labs pārskats par tehnoloģijām, kas jau šobrīd ir pieejams, tādēļ, ka tur ir arī dažādas problēmas, dažādi izaicinājumi un ir arī vienkārši priekšnosacījumi dalība valstīs pilnīgi atšķirīgi, un līdz ar to ir jāizmanto arī atšķirīgas tehnoloģijas un ir jāraugās, kādā veidā jāpārdomā mūsu rūpnieciskā stratēģija. Es ļoti priecātos, ja jūs arī dotu savu pienesumu šajā ziņā. Buhner kungam es gribētu teikt, jā, nevajadzētu ierobežojums noteikt attiecībā uz ūdeņradi. Es pilnībā jums piekrītu, un es arī ļoti priecāšos par jūsu pienesumu. Arī par, par to, ka ir jārīkojas pār sektoru robežām, tas arī ir ļoti svarīgi, un es arī ziņojumā uzsvēršu, ka tas ir ļoti būtiski. Un Limskundzē es gribēju teikt, jā, es saprotu, piegāžu drošība ir ārkārtīgi nozīmīgs tēmats. Tas ir arī kaut kas tāds, kur ir jāiesaist iedzīvotājs. Arī šeit saskatu lielu atbildību, bet tas ir iespējams. Un tieši tāpēc mēs jau esam šeit, tāpēc mēs runājam. Piegāžu drošības tēmats eh, ļoti sasaucas ar enerģijas uzglabāšanas eh, tēmatu. Tas viss to vieno. Un arī daudzās jomās eh, kur nav šobrīd efektivitātes. Arī tāpēc mēs esam šeit un strādājam. Un jāsaka, šāds uzglabāšanas eh, ierīts, eh, iekārts ir arī Vācijā. Tagad es pāriešu uz angļu valodu. Citādāk man, man būs grūtāk. Man kolēģi visi koordinātori, visi ēnu referenti un ļoti talantīgie eksperti un asistenti, kas arī ieradās uz pirmo ēnu referentu sanāksmi pirms divām nedēļām. Jums visiem es gribētu teikt paldies par jūsu ļoti vērtīgo pienesumu šajā ziņojumā, un es gribētu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai mums kā parlamentam būtu kopēja pieeja un eh, lai mēs varētu arī tiešām izrādīt tādu lielu atbalstu šim te tematam un eh, cik svarīgi ir saprast, ka tas ir tāds tiešām eh, milzīgs ieguldījums jau šajā jautājumā. Vairāk es neko nevēlos teikt, lai taupītu laiku. Tā ir pirmā sanāksme, kas mums bija, e, bija ļoti konstruktīva, un es ceru, ka mēs turpināsim tādā garā strādāt arī turpmāk. Paldies, paldies par ieguldīto darbu, paldies visiem kolēģiem, kas e, uzstājās šajās debatēs. Protams, mēs turpināsim runāt par šiem jautājumiem, e, izskatot ziņojumu. Šodien mums bija viedokļa apmaiņa. Un tagad no enerģijas uzglabāšanas mēs pāriesim pie kosmosa jautājumiem. Mēs eh, esam uzaicinājuši divas aģentūras, eh, kam ir kompetenci šajā jautājumā, Karodies Torides, kas ir eh, izpildirektors Eiropas globālajā navigācijas satelīta sistēma aģentūrā, GSA. Savu Sākotnēji mēs gribējām uzaicināt abas aģentūras, bet, diemžēl, Vurner kungs, kas ir um, Eiropas kosmosa aģentūras, es, ģenerāldirektors, um, nevarēju šodien ierasties pie mums, bet mēs vienojāmies, ka mēs um, viņu uzaicināsim uz vienu no mūsu nākamajām sanāksmēm, vai nu februārī vai martā. Bet Desdarides kungs šodien ir kopā ar mums, mēs rīkosim ar viņu debatas, un tā kā šeit ir pārstāvēta tikai viena aģentūra, tad eh, noturēsim debats tikai vienu stundu, jo pulkstens eh, pusdivos mums ir jātieks ar eh, vicepriekšsēdētāju Vestagers kundzi, kas būs ārkārtīgi interesanta diskusija. Un es gribētu palūgt tos kolēģis, kas šobrīd dodas prom no zāles, darīt to pēc iespējas klusāk. Destorides kungs, pastāstīs par um, GSA, par šo organizāciju, par tās aktivitātēm. Un pirms es dodu viņam vārdu, es gribētu uzsvērt, ka Galileo projektu šodien mēs neapspriedīsim, tādēļ, ka attiecībā uz šo gadījumu ir jāpiemēro īpaši drošības noteikumi. Kaut kad vēlāk, vis varētu būt 18. februārī, to varēsim darīt. Tātad Desdorides kungs. Uh, Vispirms es jums došu desmit minūtes, lai jūs mums varētu pastāstīt par savu aģentūru, par prioritātēm, par izaicinājumiem un arī par savu viedokli par pašais svarīgiem aktuālajiem jautājumiem, par ko tiek diskutēts Eiropā. Un pēc tam es aicināšu koordinators eh, vai viņu aizstājējus un citus kolēģus izteikt savus viedokļus un, protams, arī Salīnī kungam došu vārdu. Beigās Testorides kungam dosim iespēju atbildēt uz jautājumiem un izteikt noslēgumu komentārus. Ja arī Eiropas komisija šeit ir pārstāvēta, un eh, ja viņi vēlēsies izteikties, tad arī viņiem šāda iespēja būs. Un tagad es došu vārdu Desdorides kungam. Vispirms jau paldies, ka esat kopā ar mums šodien, un eh, lūdzu pastāstiet mums par uh, GSA aģentūras aktivitātēm un darbību. Lūdzu, Testorīdes kungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Labrīt visiem. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties um, Eiropas um, kosmos programmas vārdā un um, stāstīt par Eiropas GSA aģentūru. Šajos ievadvārdos es Runāšu par trīs punktiem. Pirmkārt, es jums nedaudz pastāstīšu par pašu aģentūru un par to, ko mēs esam paveikuši. Pēc tam es runāšu par to, kas, kas jauns izriet no regulas, kas stāsies spēkā nākamā gada janvārī. Tātad tā, tie ir jaunuma attiecībā uz GSA. Un visbeidzot es jums pastāstīšu par tirgus rezultātiem, kur mēs šobrīd esam, ko mēs vēlamies sasniegt un kāda ir plāna nākotnē. Vispirms par eh, GSA. GSA ir aģentūra, kas ir ātri augusi pēdējos astoņos, deviņos gados. Šobrīd pie mums strādā apmēram 200 darbinieku, Un uh, viņi strādā ne tikai galvenajā mītnē Prāgā, kur, protams, strādā vairākums no viņiem, bet mums ir arī operatīvie centri netālu no Parīzes, Madridē, Nīderlandē un viens operatīvais birojas Tulūzā. Divi operatīvie centri risina jautājums, kas ir saistīti ar sistēmas drošības eh, uzraudzību. Un es gribētu uzsvērt, ka šie centri, šos centrus 24 stundas diennaktī eh, vada GSA darbinieki. Gribētu pastāstīt par divām galvenajām asīm mūsu aģentūras darbībā. Pirmkārt, pakalpojumu sniegšana. Pakalpojumu sniegšana, Agnos, Agnus ir reģionāla sistēma, ar to es domāju Eiropu, kas eh, uzlabo GPS darbību, it īpaši eh, civilās aviācijas jomā, un eh, pakalpojumu sniegšanu Galileo. Mēs tātad kopš 2017. gada 1. janvāra mums ir šī atbildība, un es domāju, ka vislabākais veids, kā pastāstīt jums par rezultātiem, kāda ir, kopš esam uzņēmušies šo atbildību, būtu pastāstot jums par eh, mūsu dalību tirgu. Agnus, kopš tika paziņojums, eh, nāca klajā par 2009. gadā, kad tas eh, sāk darboties, tad mazāk nekā 9 gadu laikā esam sasnieguši to, ka vairāk nekā 50% no instrumentāliem uh, skrejceļiem, kas ir aprīkoti ar Agnus, ir tātad mūsu atbildībā. Es arī varētu stāstīt, pastāstīt jums to, ka uh, visi lielākie līdmašīnu ražotāji, piemēram, Airbus un Boeing, piedāvā jaunos modeļus ar Agnus. Uh, kas ir aprīkot ar Agnus sistēmu. Tātad kopumā mēs runājam par vairāk nekā 350 lidostām visā Eiropā, kas eh, izmanto šo jauno tehnoloģiju. Tehnoloģija, kas eh, dažkārt tiek aprakstīta kā nu, vis, vis, eh, ar visvairāk pārtraukumiem kopš, kopš radaru sistēmas izveidas. Tātad tas ir Agnus. Tātad, tagad par Galileo. Uh, Kā es jau teicu, sākotnējie pakalpojumi bija aģentūras eh, pakalpojumu sniegšanas galvenā atbildība attiecībā uz Galileo trīs gadu laikā, kopš esam šo atbildību uzņēmušies, mēs esam panākuši vairāk nekā vienu miljārdu ierīču aptvērumu, kas ir tātad, tie galvenokārt vietāluruņi, kas ir savietojami ar Galileo. Nu, to es jums saku, lai jūs vienkārši saprastu, cik milzīgs panākums Galileo sistēma ir guvusi aizdīto dažu gadu laikā. Nu, varbūt, ka šis rezultāts ir pat labāks, nekā mēs bijām gaidījuši pirms 3-4 gadiem. Kas tad slēpjas aiz šiem panākumiem? Pavisam noteikti sistēma, darbojas diezgan labi, tātad tās veiktspēja ir laba, un mēs esam radījuši kaut ko jaunu, kaut ko labāku nekā līdzinējās navigācijas sistēmas, kas darbojās pasaulē. Un būtiski arī ir aģentūras darbība. Nepietiek ar to, ka mēs raidam signālu kosmosā. Aģentūras būtiskākais darbības lauks ir uh, ir šis te savienojums ar lietotājiem. Tas ir tirgus attīstībā mums bijis tas pats būtiskākais faktors. Un tātad šī tiltu veidošana ar, ar, ar lietotājiem nozīmē to, ka mēs saprotam viņu vajadzības un mēs palīdzam viņiem pieņemt lēmumus. Aiz šī viena miljārda stāv, protams, lielas investīcijas no mikroshēmu ražotājiem. Uh, Un es domāju, ka tā ir tā labākā atbild uz jautājumu, kāpēc Galileo? Pavisam skaidrs ir saprotams, ka šie uzņēmumi red, saredz Galileo sistēmā iespēju kļūt konkurētspējīgākiem tirgū. GSA vērsās pie šiem uzņēmumiem, pie, pie lietotājiem, saprata viņu vajadzības, uh, un arī izmēģināja ierīces, un kad vien ir iespējams, mēs arī finansiāli esam viedi rīkojušies palīdzot viņiem šajā tirgu ienākt. Es domāju, ka vislabākais rādītājs, ko es jums varētu sniegt, ir šāds. Varbūt jūs zināt, ka aģentūrā katru gadu vai kaut kā tā uh, nāk klajā ar tirgus uh, ziņojumu. Tātad šis te ziņojums ātri vien kļūst par tādu kā atsaucas atsaucas objektu visā pasaulē, tas tā ir arī pieejama paveldi gaisā mājaslapā. Un šajā te ziņojumā pirmajās simts dienās, uh, kopš šis ziņojums tika publicēts, mēs esam saņēmuši vairāk nekā desmit tūkstoši Visā pasaulē šis ziņojums ir lejuplādēts vairāk nekā 10 tūkstoši uh, reižu. Tad jūs varat iedomāties, cik liela ir interese uzzināt par to, kā darbojas gaisā. Nu, visbeidzot, es gribētu teikt dažus vārdus par uh, drošības dimensiju, kas ir svarīga. Genesis programmai uh, nav nu, tikai tāpēc, ka viens no signāliem ir, ir, ir, ir kodēts, kas ir, ko izmantoja institūcijas, tā skaitā arī aizsardzības institūcijas. Ne tikai tās, bet jāsaka, ka drošība ir kļuvusi arī ļoti nozīmīgs faktors jebkurai komerciālai sistēmai. Kiberdrošība ir tikai viens, viena no tendencēm, bet uh, sistēmai kas ir ienākusi mūsu dzīvē tik ļoti plašos apmēros, eh, drošība ir fundamentāli svarīga. Lai labāk to izgaismot, mūsu nesenā analīze liecina, ka apmēram 10% no Eiropas eh, IKP ir kaut kādā veidā saistīta ar um, ģeop ģeopozicionēšanas sistēmām. Mans otrs arguments ir par regulējumu kas eh, stāsies spēkā apmēram pēc viena gada. Tad mērķis ir radīt eh, vispārēju juridisko ietvaru visai Eiropas Savienības kosmosa programmai. Es gribētu jums dažos vārdos pastāstīt, kāpēc tas ir ļoti būtiski attiecībā uz gaisā. Pirmkārt, Tādā veidā tiek ņemta vērā pieredze, kas ir gūta iepriekšējos dažos gados eh, par labu citām programmām. Pirmkārt, GSA zaudē, vai teiksim, šo te fokus noņem nost no navigāciju un kļūst par Eiropas Savienības kosmosa aģentūru. Tātad citām programmām, piemēram, Kopernikus, Govsakom, SSA, kas tātad citām programmām, kas nāks, tas būs ļoti svarīgi, jo Eiropa gūst labumu no pieredzes, ko mūsu aģentūra ir dažu šo gadu laikā guvusi. Uh, gan tirgus apguvē, gan drošības jomā. Protams, es ļoti priecāšos atgriezties pie šiem jautājumiem. Par tirgus rezultātiem dažos vārdos gribētu izstāstīt. Es gribētu uzsvērt galvenos punktus. Pirmkārt, sāksim ar masu tirgu, masveidu tirgu, piemēram, vietālu ruņiem. Šodien, šobrīd mēs redzam, ka vairāk nekā 30 zīmols slavenākie pasaulē uh, kas nodroši, nodrošina savienojumību vai savietojamību ar Galileo. Tas kļūst par tādu faktisku standartu visā pasaulē. Visos, visi jūs jaunie telefoni ir aprīkot ar Galileo, kas attiec uz uh, automobīļu ražošanu. 25 autoražotāju kompānijas jaunajos automašīnu modeļos iestrādā Galileo. Pavisam noteikti tas arī ir pateicoties regulējumam, kas nāca klajā, kas sājās spēkā 2018. gada aprīlī, bet es gribētu jums sacīt, ka visi šie automatizētie automobīļi, ko mēs izmantojam, visi lielie autoražotāji, izmanto Galileo. Nesen eh, Pnompeņā mēs eh, izmantu, izmēģinājām automatizētu automašīnu, izmantojot Galileo ar um, automatizācijas līmeni, ar ceturto automatizācijas līmeni no pieciem automatizācijas līmeņiem. Tā kā jūs redzat, cik liela ir autoražotāju interese par uh, Galileo un Agnus. Aviācijā Tu, es jau pieminēju, ka Agnus ir tāds liels izrāviens, un arī dronu sektorā, kas ir joma, kas šobrīd plaukst un zeļ, mums ir jau vairāk nekā 150 uh, uztvērēju modeļu no 35 ražotājiem visā pasaulē, un tātad tur tiek izmantots vai no nu Agnus vai Galileo sistēmas dzelzceļa sektorā. Šobrīd Eiropā mums ir vairāk nekā 40 tūkstoši vagonu, kas ir aprīkot ar Galileo aktīvu pārvaldībai. Tātad reālais izaicinājums, kur mēs visi esam gaisā iesaistīti, ir izmantot Galileo un Agnos dzelzceļa signālu sistēmā. Mēs arī saskaramies ar zinām inerci šeit ieviest izmaiņas, un uh, dzelzceļa sektors ir viens no, tiem, viens no tām nozarēm, kur novatorisms netiek sevišķi atzīts, un uh, tur ir liela sadrumstalotība, un mēs cenšamies pārvarēt šīs barjeras. Runājot par uh, jūras, par, par jūrniecību, 20% no uztvērējiem uh, jūrniecības sektorā izmanto Agnus vai Galileo un Eiropā 90%. Šeit es likšu punktu, bet es ceru, ka ar šiem dažiem skaitļiem es jau spēju jums apmēram izskaidrot, cik liela veiksmi ir Agnus un Galileo sistēmām. Lielas paldies, Testurīdes kungām! Patiešām jūsu prezentācija bija ļoti skaidra, konkrēta, sniedzāt ļoti daudz noderīgas un interesantas informācijas. Um, ļoti daudz konkrētu piemēru un statistikas datu. Vēlreiz liels paldies par šo prezentāciju. Tagad eh, došu vārdu deputātiem. Ir iespēja komentēt, uzdot jautājumus. Sākšu ar koordinatoriem un viņu aizstādījējiem, pēc tam Veselīni kungs, un tad varēs izteikties arī pārējie kolēģi. Lūdzu, norādiet eh, sekretariātam, ja jums ir vēlme izteikties. ETP koordinators Eiler kungs. Salīnī kungs izteiksies ETP eh, e vārdā. Nu, viņam tāpat būs vārds. Nu, labi, tad dodam vārdu Salīnī kungam. Viņš ir referents par kosmos programmu, ko parlaments pieņēma aprīlī. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties Destu Rīdes kungam. Viņam pavisam drīz beigsies mandāts kā ģenerāldirektoram um, GSA aģentūrā. Lielas paldies par jūsu darbu. Domāju, ka mums priekšā ir daudz izaicinājumu, taču šodien mēs runājam par budžetu, un jau pašā sākumā es gribētu runāt par naudu. Pirmkārt, mēs ļoti labi zinām, ka ASV nolēma investēt 22,6 eh, miljārdus tikai 2020. gadā kosmosā. Mēs mēģinām saglabāt mūsu priekšlikumu 16 miljārdi septiņiem gadiem. Nu, tas ir arī tas, ko es vēlos pateikt. Bez investīcijām mēs nevaram runāt par kosmosu un par kosmosa nākotni Eiropā. Es uzskatu, ka IZA lēmums par 14,5 miljardu budžetu trīs gadiem ir labas ziņas, bet ar to nepietiek. Mums kā Eiropas Savienībai, un jo īpaši, ja runa par uh, eh, GSA un visām turmākajām aģentūrām, mums ir vajadzīgs piemērots budžets, lai mēs varētu saglabāt Galileo, uh, Kopernikus, kas ir vecās tradicionālās programmas, un tāpat arī mums ir vajadzīgas investīcijas jaunās programmās, satkam un tā tālāk, kā jūs norādījāt. Lai nodrošinātu šos rezultātus, mums vajag runāt vienā balsī. Un tas nav vienkārši. Mēs zinām, ka mums ir atšķirīga pieeja Eiropas Savienībā. Dažās valstīs ir pieeja, kas balstās uz aizsardzību, citās valstīs savukārt tā ir vairāk civilā joma, un, protams, mēs diskutējām arī par pārvaldību iepriekšējā sasaukumā. Esam mēģinājuši panākt kopēju pieju. Protams, mums ir vēl daudz darāmā, mums ir jāstrādā pie budžeta, ir jāpabeidz šīs sarunas, un tāpat arī ir jādomā par pārvaldību. Mums vēl ar vienu ir daudz tādu nenoslēgtu iekavu, bet es esmu optimists. Eiropas parlamentā mums kopumā ir pareiza pieeja attiecībā uz kosmosu un arī uz visiem izaicinājumiem. Otrais punkts, un Te runāšu par konkrētu izaicinājumu attiecībā uz kosmosu. Domāju, ka ITRE komitejā ir jārunā par rūpniecību, un, un domāju, ka mums šajā jaunajā periodā vajadzētu iet no augšas uz leju. Ir ļoti daudz jautājumu, ko uzdot pilsoņi. Mēs varam mēģināt eh, radīt tādu kā īpaši adaptētu pieju pilsoņu jautājumiem, tātad uh, individualizētu pieju. Patiešām žēl, ka mūsu pilsoņi ļoti bieži sauc uh, GPS mm, par Galileo pakāpojumu. Mums vajadzētu investēt arī komunikācijas aktivitātēs. Galu galā komunikācija nav tikai informēšana. Te ir runa par tādas reālas demokrātijas izveidi. Mums ir jādomā arī par ģeopolitisko aspektu. Ja mani pilsoņi nezina, ka es viņos investēju, tad patiešām ir sarežģīti panākt, lai viņi atbalstītu Eiropu vēlēšanās. Tas mums ir liels izaicinājums. Vēl kāds temats, par ko mums vajadzētu apspriesties. Jā, protams, tematu ir ļoti daudz, bet eh, gan jau jūs zināsiet arī, ka ir ļoti liela saikne starp kosmosa programmu un citām svarīgām programmām, piemēram, zaļo kursu. Uh, Kosmosa programma ir ārkārtīgi būtiska, lai mēs nodrošinātu labu sadarbību, un Kopernikus ir tāds ļoti labs rīks, lai mēs uzlabotu šo programmu. Tātad ir runa par digitālo darbu kārtību, un bez kosmosa programmas panāktajiem rezultātiem mēs riskēsim ar to, ka tādas programmas kā zaļais kurs vai digitālie dati uh, Eh, kļūs tikai par lozungiem un nekas eh, reāls netiks panākts. Mums vajadzētu uzlabot savu kapacitāti, veidot eh, saiknes starp atšķirīgām programmām. Un, protams, arī starptautiskā sadarbība. Iepriekšējā periodā mums bija konkrēta pozīcija apvārsnī 2020. Tātad Tā bija veltīta tieši kosmosam. Apvārsnī mums uh, tagad vairs nav konkrētas uh, pozīcijas kosmosam, un, manuprāt, tā ir kļūde. Ja investori no trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, zina, ka mums ir tāds skaidrs ietvers, gan juridisks, gan budžeta ietvers, kas ir uh, veltīts tikai budžetam, tad noteikti ir vieglāk dabūt investīcijas arī no trešajām valstīm. Un, protams, ka mums ir jāstrādā pie šiem punktiem. Mums priekšā ir daudz izaicinājumu, un Eiropas parlamentā mēs, protams, esam gatavi pabeigt šīs sarunas, un mēs vēlamies eh, sākt uh, ar jauniem reāliem priekšlikumiem kosmosa jomā. Tāpat arī mums ir jāveido labas attiecības, tas ir mans personīgais viedoklis starp kosmosa un aizsardzības programmām. Mums ir jāsaglabā šī civilā pieeja, bet mums ir jānodrošina arī laba saikne starp šīm divām programmām, kas ir atšķirīgas, bet patiešām cieši saistītas. Paldies, Salīnī kungs! Reņū grupa, vai jūs vēlaties izteikties? Jā, paldies priekšādātāji. Vēlos izteikt eh, pāris piezīmes par GSA aģentūru. Vispirms es vēlētos pateikties Karlo de Torides par viņa skaidrojumiem, tāpat arī gribētu pateikties viņam par darbu. Viņš ir ieguldījis eh, ļoti daudz darba šo gadu gaitā. Pašlaik eh, GSA aģentūra ļoti labi zināma. Mm, agrāk tā nebija. Jums eh, tagad eh, drīz eh, beigsies mandāts. Šķiet, ka 30. janvārī jums vajadzēs um, nodot tālāk šo stafetes nūjiņu, un tas ir tātad maksimālais mandāts, ko pieļauj tiesību akti. Kā jau minēju, GSA aģentūra tagad ir plaši pazīstama, un gribēju uzsvērt divas problēmas. Pirmkārtām, grūtības atrast darbiniekus. Uzskatu, ka tas nav īsti normāli jo gaisa aģentūra piedāvā ļoti labu samatus, taču atrast darbiniekus ir sarežģīti, un patiešām žēl par to. Nu, mēs te runājam par šīm riskantajām darba vietām, nu, tad kāpēc tiek piedāvātas pagaidu darba vietas? Tātad eh, šīs grūtības rekrutēt personālu. Un tāpat arī otra problēma - ļoti zemais finansējums. Mēs redzam, ka uh, budžets sarūk, bet uzdevumi pieaug. Uzskatu, ka šī ir ļoti liela pretruna. Ja mēs vēlamies, lai aģentūra kļūtu spēcīgāka, vajadzētu nodrošināt arī attiecīgu finansējumu. Es, protams, nevēlos šeit kaut ko salīdzināt, bet uh, eh, mm, GASE aģentūrā ir 200 cilvēku un uh, eh, kosmosa aģentūrā savukārt ir 2200. Tagad eh, par šo jauno Eiropas regulu, eh, par kuru Salīnīkungs ir referents. Mums noteikti jārunā par pārvaldību. Mums vajadzētu uzlabot šo situāciju. Tātad komisija ir tā, kas dod rīkojumus, eh, kā, kas nodrošina finansējumu. Kosmosa aģentūra savukārt ir pētniecība un jauna produktu attīstība, Un nu, GSA savukārt ir īstenošana un, protams, arī atpakaļinformācijas sniegšana. Tātad mm, jāpasaka, vai tas darbojās vai nedarbojās, un ja darbojas ļoti labi, arī nedrīkst šo informāciju slēpt. Uzskatu, ka nedrīkstētu būt tā, ka šeit sākas kaut kādas cīņas starp operatoriem. Un mums noteikti vajadzētu domāt arī par to, kas notiks tuvākajos gados. Salīnī kungs atgādināja par šiem 16 miljardiem kosmosam. Es vēlētu būt lielāks reāri, reālists. 16 miljardi ir komisijas priekšlikums. Parlaments ir piedāvājis 16,9 miljārdus kosmosam. Es vēlējos arī norādīt, ka parlaments balso par budžetu, komisija nebalso. Uh, par budžetu balso parlaments un padome. Tieši tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu sasniegt šo mērķi 16,9 miljārdi, un tad ar šo finansējumu mēs varētu arī vairāk palīdzēt GSA. Protams, mm, ir uzsākti dažādi teksti, bet es uzskatu, ka mums vajadzētu paskatīties uz šo sesto pantu, kur ir runa par uh, priekšrocībām Eiropai un Eiropas uzņēmumiem. ITRE komitejā ir atbildība šajā jomā, un mums ir 50 tūkstoši cilvēku, kas strādā šeit kosmosa jomā, tāpat arī ir mazi un vidēji uzņēmumi, kas šeit darbojas. Un, protams, mums ir jādomā par klimata aizsardzību, par aizsardzības jautājumiem. Tie ir daudz dažādu jomu, un tieši tāpēc mums vajadzētu būt autonomiem, un, protams, vajadzētu dot arī priekšrocības Eiropai. Liels paldies! Noteikti svarīgi ir arī pateikt, ka padome jau ir apspriedusies un vēlas samazināt budžetu par 10%. Mums ir jāaizstāv 16,9 miljardi, bet nu 16 jau arī būtu gana daudz. Liels paldies, ka uz to norādījāt. Paldies arī Salīnī kungām par uh, viņa komentāriem par budžetu. Man arī ir pāris komentāru pašās beigās. Tātad, uh, Inisto kungs. Pēska. Es vēlējos pavisam īsi izteikties par šo tematu, kas varbūt netiek tik bieži uzsvērts, bet kas kļūst arvien nozīmīgāks un nākotnē noteikti būs vēl svarīgāks. Es gribētu runāt par atkritumiem kosmosā. Mēs redzam, ka šie atkritumi tikai pieaug, un cik es zinu, Nav tādu reālu projektu, kas mums ļautu cīnīties pret šo problēmu. Tā kā šo atkritumu skaits pieaug, tad arī kolīziju skaits kļūst arvien lielāks, un tas varētu pat palielināt šo atkritumu skaitu. Es gribētu zināt, vai mums ir riska izvērtējums kurā būtu parādīts, ko mēs varam sagaidīt, un varbūt tur ir pat mm, prognozes nākotnē, Mēs gribētu zināt, vai šī problēma paplašināsies. Tāpat arī gribētu zināt, kādas rekomendācijas vai risinājumi tiek piedāvāti. Uzskatu, ka tas ir liels apdraudējums mūsu kosmosa programmai, mums vajadzētu rīkoties proaktīvi. Liels paldies! Sociāldemokrāta vārdā Zariņokungs. Paldies, priekšādātāji. Es atvainojos, ka es nedzirdēju sākotnējo prezentāciju, taču es vēlējos izcelt šo ļoti labo darbu, ko ir paveikusi Eiropas kosmosa aģentūra, un vēlējos arī norādīt, ka šajā jomā Eiropas Savienība ir vadošā tehnoloģiju ziņā, tā skaitā mūsu lielākie konkurenti Ķīnieši un ASV atzīst eh, šo uh, līdera lomu. Te parādās arī konkrēti ieguvumi, proti Eiropas uh, iedzīvotāju ikdienas dzīvē, tāpat arī mēs varam nodrošināt daudz labāku koordināciju drošības jomā, mēs varam arī sniegt tūlītējas atbildes katastrofu un dabas negaidītu situāciju gadījumā, un tāpat arī varam palīdzēt cilvēkiem, kas atrodas problēmās. Bet Kā jau es norādīju, šeit ir runā par integrētām programmām, bet tām trūks finansējuma. Mums vajadzētu mobilizēt eh, padomi, vajadzētu pievērst eh, padomes uzmanību šīm problēmām, lai padome atbalstītu Eiropas parlamentu budžeta jautājumos. Pirmkārtām es gribētu zināt, ko jūs domājat par iespēju izmantot daudzpusēju sadarbību, lai pievērstu uzmanību šīm programmām, un tāpat arī tas mums ļautu atrast finansējumu. Es vadu parlamentāro asamblēju ar Āfriku, Karību un Klusā okeāna valstīm, un pašlaik mēs strādājam pie stratēģijas un arī pie programmas, kas sekos pēc Kotonu. Piemēram, ja runa par stratēģiju Āfrikā, mēs varētu darīt ļoti daudz, lai novērstu katastrofas, lai vērstos pret masveida migrāciju. Šeit šāda daudzpusēja pieeja noteikti palīdzētu. Kā mēs varētu izmantot šādu veidu sadarbību, lai stiprinātu Eiropas vietu pasaulē un lai garantizētu arī finansējumu. Lielas paldies! ID grupas vārdā. Kurš izteiksies, Karopokungs? Prego. Lūdzu. Mikrofonē. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Es arī Vispirms vēlētos pievienoties visiem tiem, kas vēlēja veiksmi direktoram. Un, protams, vēlējos arī pateikties par to, ko viņš ir paveicis pēdējos gados. GSA varbūt netiek tik ļoti saistīta ar Galileo, bet eh, mums vajadzētu arī atcerēties, kā šīs aģentūras ir eh, sadarbojušās savā starpā. Uh, Protams, ka šeit ir ļoti daudz tādu noderīgu un veiksmīgu lietu, kas eh, ir ļaušas panākt, lai Eiropas Savienība būtu vadošajā lomā eh, šajā nozarē. Es pievienojos šeit Salīnī kungam, bet man šķiet neticami, ka šajā jomā, kur ir tik ļoti liela izaugsme, kā kosmosa jomā, un šeit es jo īpaši vēlos pieminēt eh, sava reģiona, uh, nozīmi. Šis reģions ir diezgan atpalicis, nav pārāk labi attīstīts, tādēļ es runāju par Apulijas eh, reģionu Itālijā. Bet, eh, ja runa par kosmosu, tad šeit eh, parādās ļoti daudz progresa gan attiecībā uz satelītiem un tā tālāk. Tiek runāts par klimata pārmaiņām bet es uzskatu, ka komisija vēl nav sapratusi, ka šis izaicinājums mums varētu daudz ko dot. Uzskatu, ka mēs varētu šeit eh, cīnīties pret eh, dažādām problēmām, tā skaitā pret klimata pārmaiņām, bet mēs to varētu darīt ar rūpniecības palīdzību, ar tādu rūpniecību, kurā būtu um, gandrīz nulles līmeņa izmeši. Vēlos atgādināt, ka ir daudz dažādu jomu, piemēram, precī, precīzās tehnoloģijas vai arī piesārņojuma kontrola atmosfērā. Šeit mēs varētu likt daudz lielāku uzsvaru. Protams, neapšaubāmi ir paveikts ļoti daudz arī Somijas prezidentūras laikā, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par dažādām problēmām. Es domāju, ka mums vajadzētu atbrīvoties no nesaskaņām starp uh, GSA un uh, ES aģentūrām, tāpat arī vēlos šeit izcelt Kopernikus projektu. Domāju, ka situācija ir pat labāka nekā Galileo gadījumā, bet pats svarīgākais būtu likt uzsvaru uz to, ko var paveikt parlaments. Ītri komiteja būs atbildīgā parlamentā par šiem jautājumiem. Ja ir runa par padomi un komisiju, tad mums ir kopā jāiet pretī šiem izaicinājumiem. Tieši šodien šajā sektorā mēs varam stāties pret klimatu pārmaiņām. Lielas paldies! Tagad dosim vārdu EKR grupas pārstāvim Tošinovska kungs. Paldies priekšādātāji, es runāšu dzimtajā valodā. Paldies vēlreiz. Vēlos pievienoties Salīnī kungam un citiem kolēģiem, sakot paldies, nu dienu lielu paldies izpildu direktoram Desdorīdas kungam par paveikto darbu, kas, protams, ļoti vērtīgi. Tas, ko jūs aģentūrā esat paveikuši, tiešām ir vienkārši apbrīnojami. Tik ārkārtīgi sarežģīts projekts, un jums ir izdevies šo projektu pabeigt. Un novest to, lūk, līdz šim gala posmam, tiešām cepurnost. Pirms pieciem gadiem neviens pat nebūtu domājis, ka tāda varētu šī pašreizējā situācija būt. 2019. gadā kaut ko tik tādu lielu jau varētu pabeigt. Tiešām liels paldies, ka ļāvāt mums to visu piedzīvot. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka šī aģentūra ir pārveidota par tādu aģentūru, kas tiešām paredzētu kosmosa projektiem, jo jūsu tehnoloģiskās zināšanas eh, arī attiecībā uz drošības parametriem ir ārkārtīgi nozīmīgas, un tās ir ārkārtīgi nozīmīgas un aktuāls arī citiem ko projektiem, Kopernikus un tā tālāk, jo visos šajos projektos drošības aspekti nenoliedzami parādās. Un tāpēc gribu jums uzdot arī jautājumu. Nu, varbūt tas nav tāds vienkāršs jautājums, diemžēl, mm, bet um, gribu teikt, lūko, es uzskatu, ka ko, mm, tā kā aģentūra šobrīd ir darbība izvērsus, ir tā ir 200 darbinieku, um, nu, jūs sastopaties, zināmā mērā arī ir problēmu um, tāpēc, ka visi šie eksperti ir visai šauri specializējušies. Nu, un es gribēju domāju, ka vajadzētu pat vairāk darbinieks jūsu aģentūrai, bet, protams, ka tos nav grūti atrast. Bet kāda būtu ideāla situācija jūsuprāt, ņemot vērā visu šo paplašināšanos, eh, Kopernikus kontekstā, citu projektu, kompakt, projektu saistībā? Tie taču arī visi ir ļoti lieli, plaši un sarežģīti. Ko jūs domājat par to visu? <clears throat> Un Desdorīdas kungs, nākotnes virzienā raugoties. Kā jūs domājat koordinēt visus šos lielos projektus, no kuriem katrs taču ir tik ārkārtīgi specifisks un e, komplekss? Vai tur var rast kaut kādu veidu pārklāšanos? Tie varētu viens otru papildināt nu, tādos ļoti interesantos veidos. Un vēl tādi pēdējie komentāri. Mm, viena svarīga dalība valsts Eiropas Savienību grasās atstāt, un, protams, ka Galileo un. Uh, e, Kopernikas sistēma tika veidot kopā ar šo valsti. Uh, Nu, nedomāju, ka tas ir pareizi, ko viņi dara, bet nu, tāda ir realitāte. Visi šie valsts iepirkuma konkursi, visi šīs komerc attiecības, taču tālāk ar šo valsti jāveido. Manuprāt, mums būtu patiešām šeit vajadzētu paturēt tādu ļoti augstu sadarbības līmeni. līmeni. Tas būtu ārkārtīgi svarīgi šai kopējā mm, kosmosa sektorā, pavisam globāli runājot un esmu patiešām pārliecināts, ka būtu milzīgs zaudējums Eiropai, ja mēs nepagarinātu šīs un nepaplašinātu šīs labās attiecības ar Lielbritāniju. Bet vēlreiz liels paldies jums par to, ka bijāt šeit un paldies par lielisko paveikto darbu aģentūrā. Lielas paldies! Nākamais runātājs Manuels Bombārs. Priekšādātāji, paldies! Paldies, ģenerāldirektori, par jūsu prezentāciju un darbu, ko esat paveicis. Mans jautājums ir aptuveni tāds, nu, ir nedaudz līdzīgs tam, ko uzdeva kolēģis no zaļajiem. Domājam, ka visi esam šeit pārliecināti, ka Galileo, protams, ir ar strateģisku dimensiju. Un līdz ar to jautājums, kas ar to saistīts ar tā drošību, izmantošanai ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un ir arī vēl tāda problemātika, par kuru runāts nav, bet kas faktiski ir ļoti draudīga. Tuvēja vidējā termiņā visu šo kosmosa programmu atbilstīga darbība, ņemot vērā atkritumu apjomu pieaugumu. Nu, tie ir 34 tūkstoši objektu, kas pārsniedz zināmu diametru, ir šobrīd jau palaisti kosmosā, un šies atkritu, atkritumi, protams, lido saduras ar eh, dažādiem satelītiem, tostarp arī Galileo satelītiem, un tas ir ļoti bīstami. Katra šāda kolīzija, sadursme pilnīgi noteikti rada arī tālākus eh, atkritumus, kas, eh, nu, tātad, lido uh, gaisa telpā. Nu, tātad Pirmām kārtām, ko jūs domājat, ko vajadzētu darīt, lai pārvaldītu situāciju ar jau esošajiem uh, atkritumiem, un ko darīt, lai situācija nepasliktinos, lai nebūtu vairāk šādu atkritumu? Nu, es domāju, ka Galileo debašu ietvaros arī šādas diskusijas būtu vajadzīgas, bet varbūt arī papildus. Un tad tālāk vēl. Pirmām kārtām, kā tad risināt šos šo sadursmu gadījumus, kā tos iestrādāt, kā to risinājumu iestrādāt Galileo programmā, Un tad arī ir par to, kāda tehnoloģiska risinājuma varētu būt attiecībā uz atkritumiem kosmosā. Un tālāk, vai Eiropas Savienībā mums nevajadzētu inicēt kaut kādu startautisku programmu attiecībā uz piesārņojumu novēršanu kosmosā un atkritumu samazināšanu kosmosā. Un vai šie jautājumi tiek ņemti vērā tajā brīdī, kad, piemēram, domājam par eh, satelītu, kad, kad tiek nu, par satelītu izmantošanu Galileo ietvaros? Paldies! Paldies par darbu, ko esat paveikuši! Lielas paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Ja ne, tad ļaujiet varbūt man pāris teikumus bilst par kosmosu mm, kā jomu kopumā un jūsu aģentūru. Domāju, ka mums jābūt ambiciozākiem un fokusētākiem tieši uz kosmosu un kosmosu politiku, un mums ir jāizvērš, jātīsta savas kosmosu kapacitātes. Domāju, ka šai jomā vēl potenciāls ir ļoti liels turpmākajiem gadiem. Es turklāt domāju, ka mēs varētu kosmosu programmās rast atbildes arī uz eh, krietni labākiem strateģiskiem mērķiem, uh, Um, tuvākā laikā, nu, piemēram, dekarbonizācija, labs piemērs energoefektivitāte, mm, vietas uz novatorismu balstīts ekonomiskas process. Es domāju, ka daudzas no kosmosa aplikācijām un programmām var tikt izmantota šādiem mērķiem, un tas varētu būt ļoti palīdzīgi mērķu sasniegšanā, ļaujot uzlabot mūsu tautsēmniecību. Es turklāt uzskatu, ka mums vajadzētu piešķirt visiem šiem mērķiem arī atbilstīgu finansēju, Salīnī kungs pareiz norādīja ka ar vien vairāk taču palielinās konkurence globāli, līdz ar to ir vajadzīgas arī tālākas investīcijas. Protams, ka kosmosā pastāv konkurence un tā ir globāli tieši tāpat, kā tas ir daudzās citās jomās. Nu, un, protams, šajā gadījumā mums ir jāiestais vismaz par Eiropas komisijas priekšlikumu. Mērķis, protams, ir piedāvāt vairāk līdzekļus parlamentam. Šis, eh, šis skaitlis liekas būtu vajadzīgs lielāks, bet ja mēs nogriezīsim 10 vai 7 procentus eh, no pašreizējā paredzētā finansīva šīm flagmaņa iniciatīvām, kas šobrīd ļoti veiksmīgi darbojas kā Galileo un Kopernikus, nu, manuprāt, eh, tas nebūs lāgā. Nemaz nerunājot par to, ka tad būs ļoti sarežģīti uzsākt jaunus projektus. Nu, bet, protams, ka jādomā arī par sinerģijām ar aizsardzības fondu, un neaizmirstiet arī to, kas tika teikts par pētniecības programmu. Mm apvārsnes. Galu galā mums ir jāpiedāvā iespējas veikt arī pētnie kosmosa pētniecību šo programmu ietvaros. Nu tā tad, lūk, jums ir mūsu atbalsts, ITRA komiteja eh, ir vadošā komiteja, kad runājam par kosmosa apguvi un darbību un politiku, un esam pilnīgi noteikti gatavi atbalstīt šīs iniciatīvas eh, ciešā dialogā ar jums, tāpat kā arī ar citām interesētajām pusēm tā, lai šīs ambīcijas varētu būt augstākas kosmosa jomā, un tas būtu iespējams jau tuvākajos gados. Tālāk gribētu lūgt jūs atbildēt uz dzirdētajiem jautājumiem, varbūt pakomentēt to, ko dzirdējāt, vai varbūt minēt vēl kādu citu problēmu jautājumu, kas izkristalizējies diskusiju gaitā papildus jūs jau iepriekš teiktajiem. Lūdzu. Paldies priekšādātāji! centīšos um, iekļauties desmit minūtēs, ko jūs man atvīl, atvēlējāt. Līdz ar to neatbildēšu uz katru jautājumu atsevišķi, jo daudzos gadījumos šie jautājumi pārklājas un um, attiec uz kaut kādu kopīgu tēmu. Tad pirmkārtām jautājums par budžetu. Daudzi jums minēja to, ka budžeta jautājums šajā gadījumā nav mazsvarīgs. Un mums ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai apstiprinātu vismaz komisijas ierozināto skaitli. Nu, te gribēju teikt komentāru. Jā, nu dien kosmosa budžets, zināmā mērā, ir ar tādu iekšēju rigiditāti un tādu neelastību. Nu, nevar, piemēram, Galileo salīdzināt ar kādu uh, citu sistēmu, nu, kur būtu 20 satelīti. Nē, nebūs tāda pati izpildes iespēja. Vienmēr ir jārespektē tas fakts, ka šī sistēma ir ar zināmām prasībām, specifiku, un budžeta samazināšana nozīmētu ka pilnīgi nenovēršami būtu kaut kāda veida ļoti kaitīgi trūkumi, kas visā šai sistēmā līdz ar to rastos. Turklāt redzu, ka pastāv arī būtisks potenciāls risks samazinājumu gadījumā tad, ja tas attiek uz pārsvarā uz šīm downstream, jeb tālāk izmantojamajām aplikācijām. Un jūs jau paši zināt, cik ļoti svarīgi ir šāda veida pielietojums. Gribu jums atgādināt, ka tieši tur jau ir tā vieta, kur pārsvarā ir roda šī Eiropas vērtība. Eiropai patiešām ir jāinvestē šāda veida izmantošanas potenciāla izvēršanā. Un faktiski šobrīd tiek likts priekšā pat šo budžetu palielināt ASV, piemēram, dzirdam, ka viņi pat pierosina savām satelīta sistēmām trīs reizes palielināt šo budžetu, salīdzinot ar to, kas ir mūsu rīcībā. 750 miljoni gadā šobrīd ir tas, ko eh, mēs eh, paredzam turpmākajos gados, bet, ja ņemam vērā tos skaitļus, jā, kas ir, piemēram, ASV, tad redzam, ka tas ir ļoti neliels eh, investīciju apjoms. Un tiešām, nu, visai nesalīdzinām šie skaitļi. Paldies! Es tiešām, eh, paldies par jūsu atbalstu. Es tiešām uzskatu, ka šis budžeta apjoms ir ļoti svarīgs. Un svarīgi, protams, arī domāt par to, kā šis budžets tiek izmantots. Bet te var jums pateikt, ka, piemēram, nesen parakstījām vienošanos ar Eiropas Investīciju banku Un ir ļoti daudz labu domu, ļoti daudz rīcību, ko varētu veicināt, nu, piemēram, uzņēmēja darbība ar jauniem MVU, tie būtu tad jauni spēlētāji šai, šai jomā. Nu, tādu veidu rīcību vēlamies īstenot. Priecājos dzirdēt jautājumu no Tošanovska kunga par aģentūras budžetu. Jo ir taisnība, ka mēs, protams, šeit runājam par budžetu, kas saistīts ar programmu uzturēšanu, bet tāpat laikā arī pati aģentūra šobrīd cieš no tā, ka mums ir nepietiek eh, šī budžeta vienkārši aģentūras darbības pildīšanai. Gribētu jūs lūgt apskatīt tādu ļoti interesantu dokumentu, ar ko nāca klajā revīzijas palāta 2018. gadā. Tā, šis dokuments pieejams viņu mājaslapā, un tur tiek teikts, ka apjoma ziņā mūsu aģentūra faktiski ir vidēji pēc sava apjoma, kopā ar 41 citu. Bet, ja paraugāmies uz budžetu, kas tiek piešķirts, tad jāsaka, tas ir nesamērīgi. Mēs esam pirmā, mēs esam aģentūra ar visaugstāko budžetu, pēc tam nākamā ir puse no mūsu līdzekļiem. Tas ir rādītājs, ko es jums varu parādīt. Pastāv tāda milzīga nesamērība starp budžetu un darbinieku apjomu. Tāpēc es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka ir svarīgs papētīt šos skaitļus budžeta programmu un e, paraudzīties arī uz to aģentūru budžetu, kas attiec tikai uz aģentūru un tā administrāciju. Taisnība, ka Galileo patiešām skar daudzus un dažādus sektors. Pilnīgi noteikti arī zaļo kursu tas var ietekmēt. Tas ir ļoti interesants attīstības virziens. Es varētu jums dot šeit arī virkni skaitļu, kas izriet no mūsu analīzes un kas parāda, cik lielā mērā varētu gūt ietaupījums, CO2 emisiju samazinājums, degvielas patēriņa e, samazināšanas rezultātā, pesticīdu mēslojuma Romā, kas varētu būt tieši sasaistīts ar Galileo un Egnus izmantošanu. Kas attiec uz aģentūras darbību un eh, darbinieku darbā pieņemšanu, varu jums teikt godīgi, ka šī problēma pamazām tomēr, nu, kļūst tāda, nu, nedaudz mazinās savā apmērā. Var jums pateikt, ka arvien vairāk un vairāk eh, varam to pārvaldīt pirmām kārtām, tāpēc, ka mēs pirmām kārtām kļūstam redzamāki kā tādi, tiek izrādīta arī interese par, šmum, pie, par darbu pie mums, un uh, aģentūra iegūst labu reputāciju, līdz ar to arī darbinieku darbā pieņemšana kļūst nedaudz mazāk problemātiska. Tad tik uzdot jautājumi arī dzen par uh, kosmosa atkritumiem, jeb piesārņojumu. Nu, šai kontekstā pirmām kārtām gribētu teikt, ka Galileo Es atvainojos, ka šis jautājums tiešām ir tāds, kas nu, arvien vairāk aktualizējas. Jūs jau varbūt dzirdējāt eh, šo paziņojumu par to, ka ir pilnīgi tāda mazu satelītu konstelācija, kas jau veidojas. Nu, tātad tas tiešām kļūst arvien eh, aktuālāk šis jautājums. Kas attiec uz Galileo? Šobrīd mēs esam tādā mm, relatīvi labā situācijā, situācijā salīdzinot nosacīt labā situācijā, jo mēs izmantojam tā saukto mm, vidējo orbītu 22,000 km no Zemes. Līdz ar to ir, tā ir salīdzinoši augsta orbīta, un tur šī problēma nav tik aktuāla. Šobrīd šo risku pārvaldām, šo apdraudējumu pārvaldām ar pašreizējām uzraudzības sistēmām kas savukārt tiek iegūts no citām valstīm, pārsvarā ASV. Bet šīs sistēmas tiešām uzrauga šos eh, atkritumus, pār identificē sadursmju riskus un ļauj attiecīgi ar iepriekšēju brīdinājumu palīdzību satelītus pārvietot tā uz vietu, kas nav riskanta. Bet, nu, šajā gadījumā pats svarīgākais Eiropai būtu veidot kapacitāti šo problēmu, pār, šīs problēmas pārvaldīšanā. Es jau iepriekš minēju, ka tāda programma kā, piemēram, kosmosa transporta pārvaldība, SSA, kosmosa uzraudzība un um, sekošana, uh, datu seko, sekošana datiem ir tādas jomas, kur Eiropai vajadzētu būt ambiciozai un Eiropai vajadzētu šādā veidā tiešām nodrošināt kapacitāti pārvaldīt šo arvien aktualizējošamies jautājumu. Tad tika uzdots jautājums arī dzen par citiem finansējuma avotiem. Jā, tas ir visai būtisks jautājums Šai gadījumā gan parasti es atbildu, ka. Eiropai ar Galileo un Agnos faktiski nu, tie, ir izve, tā, tā veido tādu kā šoseju, kā infrastruktūru, veicot investīcijas, tā dod ieguldījumu tautsēmniecībā. Un e, tāpat laikā ir arī, tādas atsevišķi, ir arī tādi atsevišķi gadījumi, kad varam piemēram, eh, valsts un privāto sektoru likt kopā un tādā veidā nodrošināt finansējumu. Nu, piemēram, tas attiec tieši uz šo downstreamingu. Es domāju, ka pastāv iespējas radīt, piemēram, izcilības centrus kas ļautu kosmosa programmas faktiski pietuvināt visām mēs dalību valstīm, apkopojot šādos centros investīcijas, kas, piemēram, tiek veiktas nacionālā līmenī un kas tiek veiktas eh, nozars līmenī. Nu, piemēram, tāds ātrs piemērs. Nu, tā vietā, lai, piemēram, eh, divas, trīs, četras valstis investētu atsevišķi šajā mm, lauksaimniecības precizitātes programmā, varētu veidot tādu kopēju kaut kādu struktūru šai ziņā. Uh, kas ar to nodarbotos, un tad arī citas valstis varētu pievienoties un gūt rezultātus no šīs eh, augstās precizitātes vajadzību identificēšanas programmas lauksaimniecībā. Nu, tad atbilde tiešām ir tāda, ka pastāv vēl tāda telpa, kur varētu šīs investīcijas racionalizēt, sistematizēt, bet, nu jā, tas ir darbs, kas eh, vēl tad jādara kopā ar privāto sektoru. Šķiet, ka būšu atbildējis uz jautājumu. Nē, varbūt vēl viena lieta par Brexit. Šai kontekstā gribētu teikt, ka jā, nu diena tas, kā lai saka, ir tāds ļoti neveiksmīgs situācijas atrisinājums, nu, tas, ka Eiropas eh, Savienību Lielbritānija atstāja. Un tas īpaši atsaucas arī uz kosmosa programmu Galileo un Egnos, jo, protams, ka šīs programmas eh, bija tās programmas, kurās Lielbritānija bija ļoti būtisks partneris, un eh, līdz ar to šeit rodas risks komisijai zināmā mērā. Bet tas, ko varu jums teikt, lai atbildētu uz jautājumu, ir tas, ka es patiešām no sirds atzinīgi vērtētu un arī gaidītu, ka tiek noslēgta vienošanās. Nu, līdzīgi kā tas, piemēram, piemēram, notiek šodien, eh, kāds vienošanās tiek slēgts ar tādām valstīm kā Šveice vai Norvēģija, un šīs valsts jau arī dod savu ieguldījumu proporcionāli no, savām, eh, no saviem IKP šais programmās. Un līdz ar to arī attiecīgi pilntiesīgi var līdzdarboties programmas ietvaros. Protams, ka, kad mēs runājam par drošības aspektiem un konkrētiem, tad jāmeklē kaut kāds konkrēti risinājumi, bet es domāju, ka tādi tomēr pastāv. Paldies! Es paldies Desdrīdes kungam par to, ka bijāt šeit, par visu to, ko jūs mums pastāstījāt. Paldies arī visiem kolēģiem, kas deva savu pienesumu šajās debatēs, kas eh, bija ļoti svarīgas. Turpināsim drīz eh, arī ar viedokļu apmaiņu ar otru aģentūru, ar Eiropas kosmosa aģentūra vēl nav skaidrs, kad tas būs iespējams. Diemžēl šodien nebija iespējams, tāpēc, ka ģenerāldirektors nevarēja ierasties. Un līdz ar to es gribētu noslēgta rīta sanāksme, bet lūdzu neaizmirstiet, ka mums jāatgriežas atpakaļ stundu agrāk nekā iepriekš, pulkstens eh, pusdivos, jo pusdivos mums būs viedokļa apmaiņa ar Vestagers kundzi, tātad Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju. Paldies!